Dāmas un kungi, gribēju jūs informēt par pāris izmaiņām darba kārtībā. Ar nožēlu man jūs jāinformē, ka pie Briseles nesen notika vilciena sadursme un Klaudija Kandjāgo, viena mūsu kolēģa, eh, diemžēl gāja bojā šai vilcienu katastrofā. Viņa strādāja Eiropas parlamentā no 2008. gada decembra Un visu mūsu vārdā es gribētu paust līdzjūtību viņas piedarīgajiem. Vēl viena traģēdija, ko piedzīvojuši esam pēdējā laikā, ir briesmīgie plūdi Madeirā. Tie ir lielākie plūdi kopš 93. gada, un tie maksājuši 13 cilvēkiem dzīvības. Tās ir tādas, tādas bēdīgas ziņas, un mēs sirdīs un domās esam ar šo šajās katastrofās cietušo tuviniekiem, tāpēc aicinu visus piecelties un ievērot klusumu brīdi. Dziękuję Państwu. Paldies, saka, turpina priekšsādātājs. Un tagad gribētu mūsu vidū sirsnīgi sveikt viesus no Baltkrievijas. Anģelika Borisas kundze šeit, viņa ir Poļas, Poļu savienības, Baltkrievijā savienības vadītāja, un Aleksandrs Milinkēvičs ir šeit. Kā jūs atceraties, viņš bija Sakarau balvas laureāts. 2006. gadā. Viņš ir demokrātiskās opozīcijas vadītājs Baltkrievijā.